Dāmas un kungi, kā jau jūs zināt, tad eh, priekšsēdētāju konference pieņēma lēmumu par to, ka Briseles plenārsēdes novembrī tiek atceltas. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai jūs informētu par situāciju. Kā jūs visi ziniet, eh, tad plenārsēžu zāles griesti Briselē ir kļuvuši nestabili. Eh, regulāri tie tiek pārbaudīti un tika konstatēts, ka eh, trīs no šiem baļķiem, trīs no 21 baļķa ir eh, ieplīsuši. Es jau augustā saņēmu informācijā, ka šī zāle varētu būt bīstami, un es liku momentu tūliņi slēgt plenāru sēžu zāli. Mēs esam saņēmuši pirmo ekspertīzi. Uh, Un e, saskaņā ar to e, mēs uzzinājām, ka priekšsēdētāja vieta ir taisni tā, kur atrodas zem visvājākā baļķa, e, vājākā sijas, tā kā jūs saprotat, ka es uzreiz ķēros pie darba. Eh, pēc tam dziļākā izpēte eh, parādīja, ka celtniecības eh, kļūdas ir vēl lielākas, un tās nav saistītas ar sliktu darbu vai sliktiem materiāliem. Acīm redzot, šeit te ir runa tie vienkārši par nolietošanos, materiālu nolietošanos, par kuru, kuru nebija iespējams paredzēt. Es lūdzu darīt visu, piesaistot ekspertus un Bēļģijas valdība nodrošināja parlamentu ar attiecīgiem speciālistiem un arī aktīvi piedalās lēmumu pieņemšanā. Mēs pieņemam, dāmas un kungi, ka remonta darbi varētu aizņemt ilgāku laiku, tāpēc es gribēšu, um, tāpēc es papildināšanu, ka mēs griestus bijām spiesti balstīt Eh, un šie te balsti, kuri bija jāizvieto, eh, nozīmē papildus slodzi uz grīdu. Eh, tā rezultātā mums ir jābalsta arī apakšējo telpu griezti, kuras nav izmantojamas, un tāpēc mums nācās attiekti, atteikties arī no šīm telpām. Uh, Un tagad eh, mēs meklējam tālākus risinājumus, iesaistot eh, starptautiskos ekspertu, divus starptautiskos ekspertu institūtus. Kad Briselē atsāksies plenārsēdes, es nevaru pateikt. Pieredze liecina par to, ka šāda remonta darbi prasa ilgāku laiku. Tomēr mēs savu darbu aktīvi turpināsim, un e, par, e, Novembrī bija paredzējusi viesoties arī Vācijas kanclere Merkele. Es viņu tomēr aicināju uh, ierasties parlamentā, uh, piedaloties uh, atvērtā ETP grupas konferencē. Tā kā mūsu zāle ir otrā kā lielākā pēc plenāra sēžu zāles, tad viņa būs, viņa piedalīsies. Uh, Un eh, tas viss jau ir saskaņots ar eh, Merkeles kundzi. Vēl atgādināšu, dāmas un kungas, sekojošo. Es pēdējos mēnešos esmu jums rakstījis bezgalīgi daudzas vēstules, kuras ceru, ka jūs izlasījāt saistībā par fotografiešanos termiņu rītdien 12.30. Īsa pirms balsojuma sākšanas e, mēs tā tad e, būs panorāmas fotogrāfija 360 grādi, plenāra sēžu zāle, 3D kvalitāte e, kur, protams, tiek sagaidīts, ka arī e, deputāti būs zālē. Es vairāk kārt jums e, to atgādināju. Bija gan kolēģi, kuri teica, ka viņi nekad mūžā par to nav dzirdējuši, tam es neticu. Es drīzāk domāju, ka viņi īsti neizlasīja, ko, kas ir e, ienācis pastā visiem tiem, kuri vai nu praktiski, vai telepātiski, vai telemātiski ir skatījušies, tā tad rītdien 12.25. E, mums būs 3D 360 grādu kamera, fotografēsim visus un pēc tam varēsim redzēt, e, kā jūs sežat savās vietās un arī jūsu vēlētāji un citi ieinteresētie varēs e, redzēt, kas sēž kurā vietā. Paldies par jūsu uzmanību! Tagad sākam debatēs par 2013. finanšu gada vispārējo budžetu visām iedaļām. Tagad vārds vispirms mūsu referentam Giovanni Lavijā. Lūdzu, jums vārds! presidente ministro mauro jannis komisāru Levandovski kolēģi. Cienījamies priekšsēdētājs, cienījamies komisāru.